Pirms ķerties pie balsošanas, es gribēju jums paziņot sakojošo. Jūs noteikti atminēsieties, ka 11. maijā mūsu priekšsēdētājs izvīzīja sankcijas pret kolēģi Sinadinus, ņemot vērā viņa nepieņemamās piezīmes par uh, Turcijas iedzīvotājiem. Uh, viņš uh, šos izteikums pauda 9. marta plenārsēdē. 6. Maijā, 6. jūnijā pirmdien mēs izskatījām šo jautājumu un vienbalsīgi birojas lēma, ka Sinadinas kungam tiks uh, ieturēta dienas nauda desmit dienu laikā, un jāsaka, visi par to ir informēti. Äh, Tagad balsosim.